arī Mastalka kungs un Speronī kundze, kas būs uh, aizstājēji, ja kāds no pieminētiem deputātiem nevarēs šajā komitē darboties. Zaļie un goe sniedza mums informāciju attiecībā uz delegāciju un komiteju um, pārstāvjiem, un šī informācija ir pieejama protokolā, ja neviens neiebildīs, tad šīs nominācijas tiks uzskatīts par pieņemtajām. Saskaņā ar 216.